Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Tie kolēģi, atsāksim darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir gaisa satiksmes pasažieru tiesību regulas pārskatīšana, viedokļu apmaiņa ar ieinteresētajām personām. Un mūsu referents ir Baha kungs, došu vispirms viņam vārdu, pēc tam uzklausīsim IMCO pārstāvi, tad komisijas pārstāvi un tad um, uzklausīsim mūsu viesus. Lūdzu, Georg, vārds jums piecas minūtes. Thank you, Brian. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšādātāji. Es domāju, ka pasažieru tiesības ir ļoti svarīgs dokuments. Ne tikai aviācijā, bet arī citos transporta veidos. Mums jau ir visur pasažieru tiesības, un uh, tas attiec ne tikai uz pasažieriem, bet uz visiem iedzīvotājiem, arī uz industriju. Jūs redzat, ka interesi ir, tātad apmeklētājiem mums ir, zāle pilna. Industrija tas ir uh, līdz sabiedrības. Tas ir arī konkurences jautājums. Katram vajadzētu pieturēties pie šiem noteikumiem, lai nodrošinātu godīgu konkurenci. Kas no mums tiek sagaidīts? Es domāju, saskaņā ar jurisdikciju, saskarējā ar 2004. gada likumdošanas projektiem, ir uh, palikuši ļoti daudz neskaidrības, daudzi trūkumi, jaunā likumdošana. To mēs nedrīkstētu šādas kļūdas atkārtot nedrīkstētu novest pie tā, kā pagātnē Eiropas kopiena tiesa un citas tiesas uh, ir spiesti strādāt ar jautājumiem, lai daudzos gadījumos novērstu trūkumus un interpretētu neskaidrības. Komisijas priekšlikumā tika norādīts uz uh, spriedumiem, un uh, lielā mērā tie tika arī atzīti, uh, un ņemti vērā. Bet, ja kādam ir taisnība, tā ir viena lieta, bet medēs otra puse ir, ka šīs tiesības ir jāvar arī panākt īstenot praksē. Un komisija arī ir šeit eh, strādājusi, lai panāktu labāku īstenošanu, stiprinot eh, dalību valstu regulējušās iestādes. Es domāju, ka šis priekšlikums ir eh, solis pareizajā virzienā. Uh, jo tad, kad eh, klienti pasažieri ir informēti, ja ir cenu caurskatāmība nodrošināta, ja pasažieri ir eh, informēti par savām tiesībām pirms ceļojuma, ceļojuma laikā un pēc ceļojuma, un ja viņi zina, kur viņi var savas tiesības eh, īstenot, kur ir iesniegt savu iesniegumu, uh, Tikai tad, ja tas viss tiks nodrošināts, mums izdosies tik tālāk šajā jomā. Pāris punkti no manas puses, kas man ir īpaši svarīgi, bet arī mums kā tautas partijai, proti ir jāņem vērā tiesu spriedumi. Stadži Nelson, šīs trīs stundas, tas bija lēmums par trim stundām, par to mums vajadzēja diskutēt. Tad vēl viens eh, punkts ir eh, īpašie apstākļi, augstāka vara. Šie Komisija mēģināja sastādīt tādu kā sarakstu, kas ir augstāka vara īpaša situācija. Tas ir arī izdevies. Bet tomēr šeit vajadzētu lielāku skaidrību. Šajā sarakstā par to vajadzētu vēl diskutēt, un to vajadzētu padarīt vēl saistošāku. Tālāk liela uh, problēma ir šīs uh, nav šau politika. Es domāju, ka komisija šeit domā pareizā virzienā, ka tam ir jābūt klientu patērētāju interesēs. Arī dokumentā ir iekļauta arī uh, personu ar īpašām vajadzībām interešu nepieciešami un arī nokavēšanās eh, atbraukšanas laikā. Tas uh, izraisa problēmas eh, saistītajos lidojumos, un arī šeit tomēr vēl būs jādiskutē, kādu savādāku formulējumu šeit varētu ieviest. Viens punkts, kas ir svarīgs klientiem, pasažieriem, ir eh, rokas bagāža. Šeit nepiekrīt komisijas priekšlikumam. Šeit ir uh, jāatstāja komerciālā brīvība līdz sabiedrībām. Es domāju, ka šeit vajadzētu spēcīgāku regulējumu. Nu, sākumā es aizmirsu pateikt par ziņojumu ņemšanu vērā kolēģis Teilors un es ar iniciatīvas ziņojumu, kur mēs strādājam pie iniciatīvām, kur argumentācija bija tā, tādā pašā virzienā. Vēl viens punkts, kas man arī ir svarīgs ir eh, maksāt nespējas jautājums eh, tām līdzsabiedrībām, kur komisija, manuprāt, par eh, nepietiekami skaidri un nepietiekami noteicoši šeit strādā. Parlaments jau 2009. gadā ir izteicies, ka ir jāievieš lielāka skaidrība, kas ir maksāt nespējas procedūras gadījumā. Vakar mums bija pirmā ēnu referentu sanāksme, kur uh, bija izvirzīti vairāk interesanti punkti, un uh, tur tika runāts arī par ražotāju, par industrijas interesēm. Es domāju, ka tas noteikti ir punkts, kur nevajadzētu novērtēt par zemu, it īpaši ekonomiski smagos apstākļos. Šodien no uzklausīšanas, un uh, starp citu, es arī organizatoriem un uh, dalībniekiem vēlos jau iepriekš pateikties par šo uzklausīšanu. Es gaidu no šīs uzklausīšanas papildus informācijas. Un es priecājos eh, jau tagad, ka kā tur būs diskusija. Paldies. Next is, uh, Mr. Maier. Paldies. Nākamais ir Maierkungs no IMCO. Jūsu rīcībā trīs minūtes. Jā, dankeschön, Fos. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu referents par šo tematu IMCO komitejā, tas ir iekšējā tirgus un uh, patērētāju tiesību komiteja. Šī regula, kāda tā ir, tas nozīmē, uh, tur ir runa par uh, lidmašīnu pasažieriem par kompensāciju maksājumiem. Tas ir būtiskais jautājums. Tādēļ mēs ieteicām no mūsu komitejas puses vispirms saskaņā ar 50. pāntu sarīkot kopīgu konsultāciju kopīgu lēmumu pieņemšanas procedūru. Un tā mēs esam 49 plus, tas nozīmē, ka mēs lūdzam, un es domāju, ka būs arī vienošanās starp divām komitejām, ka mēs ļoti sadarbotos līdz pat trialogiem, kā lūgtie dalībnieki. Kā ielūgtie dalībnieki. Jā, patiešām mēs ļoti lielu uzsvaru liekam uz šiem jautājumiem. Mums ir liela pieredze, piemēram, informācijas pienākums par labu patērētājiem un tam līdzīgas tiesības. To mēs ļoti vēlamies šeit ieviest. Atsevišķi jautājumi pavisam īsi par uh, kavēšanās uh, ilgumu. Tas, protams, ir ļoti būtiski patērēt, vai viņiem jāgāja 3 stundas vai 5 stundas. Un kas tad ir kā kompensācija? Vai arī maksimālā summa 100 eiro par nakti, protams, kad ir starpība, kur šī, šis lidojums nenotiek, nenotiek un kurā viesnīca ir pieejama. Tas jau nevar būt uz patērētā rēķina, ka viesnīcas eh, rēķins ir lielāks nekā 100 eiro. Mums par šiem punktiem vēl ir jārunā. Es eh, jau ar prieku gaidu šo uzklausīšanu un eh, kopā vēlos sadarboties ar jūsu komiteju. Paldies! Thank you very much. Right, before I go... Jūs paldies! Es gribu teikt, ka tā nav uzklausīšana, tā ir tikai viedokļa apmaiņa. Gribēju kolēģiem to atgādināt. Tagad Žans Lūija Kolsons uh, pārstāv komisiju, komisijas pasažieru tiesības, tiesību nodaļu. Paldies, priekšsēdēt priekšsēdētāji. Visi piekrīt, ka ir jāpārskata regula 261. Tas ir pirmais punkts. Kādēļ? Tā vismaz četru iemeslu dēļ. Pirmkārt ir eh, juridiskās pelēkās zonas šajā regulā, kas ir novedis pie liela skaita sūdzību iesniegšanas Eiropas uh, Savienības tiesā. Uh, Tālāk pasažieri saskaras ar grūtībām, cenšos aizstāvēt savas tiesības, un tas rada vilšanos. Tālāk eh, sankciju noteikšana ir vājinājusies, un ceturtkārt ir nesamērīgas izmaksas avio pārvadātājiem, kas var eh, novest pat pie eh, lidojuma anulēšanas un tādēļ komisija vēlas uh, pārskatīt šo regulu, lai uh, likvidētu pelēkās zonas, lai uh, dotu pasažieriem tiesības aizsargāt savas tiesības un lai arī radītu uh, lielāku skaidrību uh, aviācijas industrijai. Protams, mēs daudz ko šeit darām attiecībā uz precīzāku ārkārtas apstākļu definīciju, balstoties uz tiesas uh, nolēmumiem un dažkārt ejam pat vēl tālāk par, piemēram, grafika, lidojumu grafika maiņu. Šobrīd šis jautājums nav atrisināts. Das, dažkārt to lieto, lai uh, slēptu lidojumu atcelšanu un izvairītos no kompensācijas maksāšanas. Tālāk uh, aviolīnijām ir skaidri tagad jāpaziņo, kādi noteikumi ir spēkā attiecībā uz sūdzību izskatīšanu, kādi ir termiņi. Un uh, Uh, šeit ir jāsaskaņo uzraudzības process un sūdzību izskatīšanas process. Nākošais jautājums ir sadarbība ar nat nacionālajām atbildīgajām iestādēm. Mēs uzskatām, ka ir jāizveido informācijas apmaiņas tīkls, jāpa, jāintensificē informācijas apmaiņa un uh, šīs aptvērums jāattiecina arī uz bagāžu. Runājot par izmaksām, mums ir jānodrošina kontrole par šīs nozares izmaksām, lai paturētu uh, prātā regulas galveno mērķi, un mēs esam pārstrādājuši dažus no priekšlikumiem. Trīs, trīs stundu kavēšanās tagad ir definēta, uh, vairs nav, tagad ir runa par vismaz piecu stundu kavēšanos ir cilvēki, kas vēlas, lai viss būtu precīzi, sūdzas, ka viss ir tagad pārāk precizēts un uh, ierobežots. No avio pārvadātājiem dzirdām daudz sūdzību par uh, gadījumiem, kas ir uh, attiecībā uz nokavētiem lidojumu savienojumiem. Jāsaka, ka spēkā esošā regula jau atrunā šo jautājumu un uh, to sava C1111 lietā Eiropas Savienības tiesa ir uh, apstiprinājusi šo uh, normu interpretāciju. Avio līnijas vēlas pašas noteikt, kā sadalīt šīs izmaksas savā starpā. Uh, Mēs šeit neko jaunu neieviešam, mēs tikai precizējam. Kompensācija par ilgu kavēšanos sākot no piecām stundām iepriekšējo trīs stundu vietā, kā tas uh, kā tas bija agrāk noteikts eh, tiesu praksē. Tas tiek interpretēts kā pasažieru tiesību ierobežojums mums eh, jāsaprot, ka savā laikā Eiropas Savienības tiesai nebija citas izvēles, kā noteikt trīs stundas, balstoties uz burtisku spēkā esošās regulas traktējumu. Tā nespēja veikt nekādu ekonomisku izvērtējumu sa, kopā ar sting, stingro ārkārtas situācijas definīciju tas ierobežos uh, komi, uh, avio pārvadātāju uh, milzīgās izmaksas, ja tiek atcelt lidojumu. Par maršruta maiņu tagad uh, ir paredzēta obligāta prasība 12 stundu laikā veikt alu, aviolīnijai šādu maršruta maiņu, bet das, dažkārt Eh, aviolīnijas uzskata, ka šis termiņš ir pārāk īs, bet pasažieru uzskata, ka tas ir pārāk garš termiņš. Mēs ierosinājām 12 stundas, jo mūsu aprēķini eh, liecina, ka izmaksas ir šajā gadā saprātīgas un pasažieri var arī zināt, no kura brīža var pieprasīt maršruta mājiņu ar citu avio pārvadātāju starpniecību Tālāk. Um, uh, un uh, noteikumi, kuri tiek in, uh, par vienu uh, noteikumi par vienu bagāžas vienību. Tiek izskan apgalvojumi, ka tas a, a, um, ierobežojot iepirkšanos a, lidostās. A, bet šeit ir uh, varbūt zināmi pārpratumi par to, ko drīkst uh, ņemt lidmašīnas kabīnē un ko ne, un mēs šeit vēlamies radīt lielāku skaidrību. Paldies, priekšsēdētājs, vēlējos vēlreiz apliecināt, ka komisija ir gatava sadarboties ar dabām likumdevējām iestādēm likumdošanas procesa gaitā. Paldies, Kosankungs. Tagad uzklausīsim ieinteresētās personas sadalotās a, a, lidostās, aviolīnijās un patērētājos. Pirmās desmit minūtes ir starptautiskās lidostu savienības pārstāvim vārds desmit minūtes. Lūdzu, sniedziet jūsu pārskatu avio līnijām avio pārvadātājiem būs 5 minūtes katrai, jo to ir vairāk, lūdzu. Can you, can you hear me? Yes, sorry for that. Uh, thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you also to the... Paldies priekšsēdētājiem, paldies uh, Transporta un Turismu komiteja par iespēju pārstāvēt uh, ECA Eiropa un piedalīties šīs komitejas darbā. Mēs pārstāvam 178 dalībniekus. kas pārstāv noteiktu skaitu avio kompāniju, noteiktā skaitā valsts. Diemžēl prezentāciju mēs neredzam. Uh, Un uh, tie ir uzņēmumi, kas ir saistīti ar um, uh, lidostu apkalpošanu. Un būtībā problēma galvenokārt ir nevis uh, normu trūkums, bet gan nespēja šīs normas īstenot. Un ir eh, ļoti svarīgi tiešām respektēt pasažieru tiesības, eh, un īstenošanas trūkums ir reģistrēts eh, un atzīmēts arī Eiropas parlamentā, un dažādas avio kompānijas arī dažādi kompen, komentē šos te interpretēšos noteikumus, un uh, Kas attiec uz lidostām, tās sniedz atbalstu parasti tikai pasažieriem, kas iestrēguši lidostā. Mums ir zināmas cerības, ka, piemēram, Mums ir problēmas ar pasažieriem, kas eh, ceļo bez vīzām, kas ir, pazaudē, kas ir eh, kaut ko pazaudējuši dokumentus, kas ir uh, nokavējuši savienojušos uh, lidojumus. Skipo lidostā katru dienu apgrozās ap 20 tūkstošiem cilvēku. Medicare, special assistance to children, sometimes even alternative modes of transport. Un uh, izvērtējums ir tāds, ka lidostām tas izmaksā maksā apmēram 10 miljonus, e, un pasažieri krīzes situācijā apmēram e, prasa 15 eiros pasažieri dienā, un priekšlikumā vajadzētu noskaidrot un nodrošināt labāku pasažieru tiesību ievērošanu, e, paredzot aviolīniju atbildību pret pasažieriem un paredz zināmā mērā likumdošana ir uzlabota, piemēram, ar uh, vārdu rakstības pareizību, bet kas mums trūkst, ir uh, regulā nekā, nekas nav teikts, kādām ir jābūt šī atbildības uh, sadalījums starp avio kompāniju un lidostu, piemēram, zaudētas bagāžas gadījumos, un tāpēc mēs vēlētos, lai pasažieru tiesības šeit tiktu mm, ievērotas un mainīt 14. pantu, lai pārvadātājiem būtu kontaktpersona, pie kā cilvēki varētu vērsties, lai eh, varētu pieņemt lēmums attiecībā uz palīdzību, atlīdzību, eh, pārreģistrāciju un tā tālāk. Un tas ir minēts arī Eiropas parlamenta ziņojumos un Eiropas parlamenta grozījumā arī tas ir atspoguļots. Ir arī virkne jaunu pienākumu, kas ir uzlikti lidostām. Līdz šim nebija formāla pienākuma saskaņā ar pašreizējo regulu. Palīdzība tiek sniegta brīvprātīgi. Ir divas jauni pienākumi. Pirmais ir nodrošināt. Uh, ārkārtas rīcības plānus, ja, ja lidostā ir vairāk par 3 miljoniem pasažieru. Daudz lidostas jau šodien var šādus plānus uzrādīt, tas nav nekāds jaunums, tā nav problēma, bet eh, mēs varētu šeit eh, lielāku skaidrību ievest pie 5. panta 5. punktā, kas eh, tad būtu ierosinātājs šādu pasākumu uzsākšanai. Tālāk pasažieru tiesības 14. pantā, eh, in, eh, tātad pienākums informēt, eh, tas varētu būt reģistrācijas zonā, taču 14. pants iet par tālu un saka, ka lidostām jānodrošina, ka pasažieri, kas atrodas lidostā, tiek informēti par viņu lidojuma atcelšanu un tādēļ lidostas ir atkarīgas no informācijas, ko saņem no aviokompānijām. Uh, un nevar atbildēt par šīs informācijas sniegšanu pasažieriem. E, un vēlāk runāšu arī par uh, rokas bagāžu un ierobežojumiem. Tālāk dažādu iesaistīto pušu pienākumi. Uh, pirmkārt, kā to paredz uh, lidostu ostu nodeva. Un uh, tas ir saistīts ar virkni jautājumu operatīvā kontekstā, un šeit mē, mums īsti nepatīk nu, tas formulējums, jo mēs e, nevaram regulēt e, šos te maksājumus un nevaram koordinēt arī e, muitas rīcību un policiju, tas ir kopēja sadarbība, piemēram, ar ārkārtas situācijās. Un lidostās, kurās ir mazāk par uh, 3 miljoniem viņu, uh, varbūt uh, rīcības plāni ir tuvāk tam, ko var darīt krīzes situācijās. Citā regulā 108 no 2009. gada par gaisa satiksmi, kurā ir minēta aerodroma operātoru definīcija un pašreizējā 5. panta 5. punta formulējums nav e, īsti e, precīzs, jo e, lidostas nevar piemērot sankcijas, un tas ir saistīts arī saistību jautājumiem. Tur ir pieprasījums var iesniegt attiecīgiem iestādēm dalību valstī un nevis tieši lidostā. Gribētu runāt arī par 6A pāntu un par savienotiem reisiem, ko minēja komisijas pārstāvis. Uh, Mēs esam kontaktējušies ar reģionāliem pārvadātājiem un esam nobežījušies par neproporcionālu šī panta ietekmi uz reģionāliem pakalpojumiem, eh, un tas varētu novest pie nolīgums uh, laušanas ar noteiktām aviolīnijām, un ja pasažieri nopirkuši divas atsevišķas biļetes, tad pasažierim arī būs attiecīgi jāsaņem bagāža, jāaiziet cauri drošības kontrolē, vēlreiz vēlreiz jāreģistrējas lidojumam. Uh, un uh, viņi arī nesaņems uh, tātad atbalstu uh, no aviokompānijas, kā tas ir gadījumā, ja starp aviokompānijām noslēgts attiecīgs līgums. Iemesls tam ir tāds, ka tas viss ietekmēs lidostas un iespēju reģionālām lidostām nodrošināt netraucētu glūdu uz pārlidojums no punktu A uz punktu B un izvairīties no transporta sastrēgumiem lielajās lidostās. Uh, Eh, interlēmīgi principu piemērošana būtu ļoti laba, bet ir, eh, būtu labi, ja tas varētu nodrošināt atbilstošu drošību arī pasažieriem. Tālāk runājot par vienas eh, somas vai vienas pagājušas vienības normu, ko paredz 2007. gada regulā un konkrēti šīs te ierobežojušā politika, kas ieviesta pēdējos gados par rokas bagāžas, par atļautu rokas bagāžu, ko dara atsevišķas aviolīnijas, nu, šeit ir pilna komerciāla brīvība avio kompānijām, ja vien tās attiecīgi eh, rezervējot lidojumu, brīdina pasažierus par šiem noteikumiem, bet dažu aviolīniju noteikumi ļoti negatīvi ietekmē pasažierus un rāda emocionālu stresu eh, pie reģistrācijas un reizēm arī šie no, šis noteikumi var mainīties arī vienam tā pašam pārvadātājam dažādos maršruta posmos, un tas samazina brīvību, brīvu izvēli, piemēram, iepirkties lidostā, uh, lidostas ietekmē ļoti lielā mērā, uh, tas apdraud viņu dzīvotspēju, un neaizmirsīsim, ka uh, 42,5% lidostu strādā ar zaudājumiem un 65% lidostu, kur ir mazāk par miljonu pasažieru, arī cieta zaudējums. Un ne aeronautiskie ienākumi sastāda 41% no lidostas ienākumiem, tas ir apmēram 70%, tas ir ļoti būtiski lidostām, un ja. Uh, komerciālie ieņēmumi no lidostas eh, samazinās, tad eh, lidos nodokļi palielinās un komisijas eh, priekšlikumā nesen ir ignorēts parlamenta ieteikums, bet mēs atbalstītu izmaiņas šajā priekšlikumā, lai pasargātu pasažierus no pārmērīgām, pārmērīgiem ierobežojumiem rokas bagāžas pārvadāšanā. Paldies. Paldies. Tagad pāriesim pie starptautiskās transporta asociācijas. Mums ir uh, trīs avio kompāniju asociāciju pārstāvi. Un vispirms runās Desmeta kungs pārstāv um, uh, Eh, Desmeta kundze, kas pārstāv Eiropas reģionālo asociāciju. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, ka uzaicinājāt Startautisko gaisa transporta asociāciju. Mēs pārstāvām 240 uh, aviokompānijas, uh, kas uh, lielā mērā darbojas Eiropas Savienībā un tos eh, tās skars lielā, lielā mērā 261. regula. Ir jāspēj atrast kopīga nostāja visiem attiecībā uz šo regulu. Šeit ir eh, visām asociācijām jāsadarbojas un uh, uh, to pārstāvi arī sīkāk jūs uh, paskaidros uh, savu viedokli. Mēs atbalstam šīs regulas pārskatīšanu, jo šeit ir uh, dažādas pelēkās zonas, kas ir interpretētas uh, tiesas nolēmumu veidā, un šobrīd tas mums rada lielas izmaksas mēs atbalstam arī komisijas priekšlikumu tādā, tajos gadījumos, ka tā precizē uh, normas un harmonizē piemērošanu un nodrošināt papildus tiesības patērētājiem. Reāls papildu tiesības iekļauj uh, palīdzības sniegšanu jau pēc divu stundu kavēšanās un arī pēc iespējas saulēcīgu informācijas sniegšanu pasažieriem. Mēs arī atbalstam ierosinājumus līdzsvarot pasažieru tiesības un avio pārvadātāju pienākumus. Un tā mēs nonākam pie šī jautājuma saknes. <coughs> Komisija ir sapratusi, kādēļ ir nepieciešams uh, līdzsvarot šos uh, noteikumus. Kavēšanās jau saistīts ar lielām papildu izmaksām avio kompānijām, un tās cenšas šos iz, izdevumus samazināt. Un tādēļ 261. regula tika uh, sagatavota un pašreizējā regulā nebija paredzēta kompensācija līdz divām stundām. Un dažkārt šīs papildu izmaksas ir tik lielas, ka aviolīnijām izdevīgāk ir lidojumus anulēt. Un, uh, ja šis uh, laiks problēmu noregulēšana ir paredzēts ilgāks, tad aviolinijām vieglāk to ir izdarīt, un tālas distances lidojumiem šis laiks ir garāks nekā īsiem pārvadājumiem. Tāpat avi, avio kompānijas milzīgu satiksmes traucējumu dēļ nevar bezgalīgi sekt izdevums, kas saistīts ar viesnīcu izdevumiem un citiem palīdzības izdevumiem. Uh, bet mēs nesaprotam šo pārskatīto priekšlikumu tajos gadījumos, kad tiek radītas mākslīgas pasažieru tiesības, kas patiesībā rada um, nevis priekšrocības, bet uh, nērtības. Mēs, protams, atzīstam, ka mūsu galvenā prioritāte ir drošība, bet ir situācijas, ko uh, Eh, avio pārvadātāji nespēja kontrolēt un kas rada lielus apdraudējumus drošībai. Un eh, tāpat, un eh, ja šeit ir paredzēts lielas kompensācijas. Otrs gadījums ir, kad ir jāmaksā kompensācijas, ja vienkārši tiek prasīts, lai pasažieris izpilda saistības, kas ir saistīts ar attiecīgā veida tarifa nosacījumiem. Mēs piekrītam, ka varam skaidrāk uh, šos um, nosacījumus paust. Mēs, diemžēl, nespējam šobrīd, mums nav laika, lai izskaidrotu cenu noteikšanas politiku avio pārvadātājiem, bet visi mūsu pasākumi ir balstās uz tirgus uh, darbību. Tādēļ uh, avio kompānijām ir jāsaglabā brīvi iespēja noteikt uh, biļešu cenas, jo pretējā gadījumā tam būs negatīva ietekme uz avio kompāniju darbību. Uh, tāpat, uh, ja atsevišķas piedāvātās normas varētu novest pie tā, ka pasažieriem būtu izdevīgi krāpties un neievērot līguma noteikumus. Uh, pasažieri arī nevarēs uh, izvērtēt visus nosacījumus, tāpat uh, būs uh, stimuli pasažieriem lieki rezervēt biļetes, un tas novedīs pie tā, ka lidmašīnas lidos ar tukšiem, tukšām vietām, un to jau nu mēs arī nevēlētos. Tā, uh, Es uh, arī tūlīt beigšu, tas bija ievads. Uh, Pirms nākamā runātāja uzstāšanās es gribēju pievērsties vēl trešajam aspektam, kas radītu uh, negatīvu ietekmu uz pasažieriem attiecībā uz kavēšanās definīciju, uh, sasaistot to ar atsevišķiem reģioniem. Tagad es dodu vārdu Man... Saimonam Maknavaram, manam kolēģim. Nu, vārdu es tā kā došu, neatņemiet man priekšsēdētāja tiesības, jo jūs esat manā sanāksmē. Un tātad eh, Saimons eh, Maknamara, eh, ģenerāldirektors šajā asociācijā. Liels paldies un sveicināti visi! Arī mēs augstu vērtējam šo iespēju apspriest šo jautājumu publiski, pavisam īsi par mūsu asociāciju 51 aviolīnija Viņi tā tad eh, pilda pakalpojumus, eh, tā tad veicot savienojošos reisus no mazajām lidostām uz lielajām lidostām. Par dažām esat dzirdējuši, dažas droši vien pat uh, iedomāties nevarat, ka pastāv. Viņas uh, operē ar mazākiem uh, lidaparātiem un uh, Savienojošie reisi ir viņu ikdien, tāda dienasčā maize. Es, protams, te varu teikt, ka 261 man patīk. Tā rāda neskaidrību ne tikai operatoriem, bet arī patērētājiem, un tādēļ, protams, ir labi, ka mēs to varam uzlabot. Tādēļ apsveicam šo komisijas priešlikumu, jo tas dod iespēju izskatīt 261 un veikt noteikts uzlabojums. Es droši vien atkārtošu dažus Monikas minētos punktus. Uh, Mums šeit ir noteikta nostāja, bet eh, es vēlētos eh, nākošās trīs minūtes runēt, eh, runāt par savienojošo lidojumu jautājumu, un pēc tam vēl uz diviem jautājumiem pašās beigās. Nu tā tad. Activity from the regions to the rest of the world. Lielās lidostas Uh, mazās aviokompānijas pārdod apmēram 19 uh, tūkstošu biļešu katrā dienā un uh, katru dienu, un tas nodrošina savienojumību ar visu pasauli. Un mums ir kāda problēma. Uh, Tātad sestā punkta piedāvātais grozījums, piemēram, uh, pārvadātāji no Kopenhāgens uz Tokiju, jūs varētu teikt, cik savi, savādi. Uh, bet tā ir ļoti svarīga, tas ir ļoti, ļoti svarīgs eh, savienojums, jo reģionālais pārvadātājs eh, nodrošina tā tad reisu uz Kopenhāgen, savukārt uz Tokiju, eh, tā ir lielā aviolīnija, un iepriekšējais nokavēja 45 minūtes, Mm, tad uh, pasažieri nokavē lidojumu uz Tokiju, un no, eh, no Kopenhāgenes Tokiju lidojums ir tikai vienas reis, un, uh, ja izmanto citu lidostu, tad uh, tas viņiem var maksāt zaudēt veselu dienu, tāpēc, ka viņi ir nokavējuši tikai 45 minūtes. Nu, pasažieri jau šobrīd ir diezgan aizsargāti, pateicoties Monreāls konvencijai, un arī uh, daudzpusējās starp eh, avio sabiedrību satiksmes eh, vienošanās mīta. Nu, eh, jūs esat nelaimīgs pasažieris, tādēļ, ka kavējas reizes, nu, labi, par to nav nekādas mm, problēmas, tātad tas ir saprotams varbūt tāda situācija, ka pirmajam operatoram ir jāmaksā 600 eiro kompensācija pasažieriem, un tas ir neproporcionāla izmaksa par 45 minūšu kavējumu. Un tas, protams, arī neļauj realizēt šo hub and spoke principu, un uh, nodrošināt uh, glūdu uh, pārvietošanos no, ar, ar savienojumiem, lid, savienotajiem lidojumiem un liek pasažieriem uh, reģistrēties no jauna, reģistrēt bagāžu par jaunu un tā tālāk. Ja avio sabiedrības nevēlas uh, piedāvāt uh, šādu te uh, caurlidojuma biļeti vai savienojošo biļeti visam maršrutam. Tagad izdomā, iedomāsimies Londona, Dubai, Bankoka lidojumu. Viens ierodas laikā, viens nokavē. Un tagad ir jāmaksā kompensācija, kuram pirmajam viņi nekavēja, otrais pārvadātājs. Viņš ir ne Eiropas pārvadātājs, un tādēļ uz viņu neatiecas šis noteikums. Un visbeidzot runāt par otro pantu. Tas ir patiešām tāds uh, lūgums vai aicinājums. Ja, piemēram, lidojums tiek novirzīts, tas tiek uzskatīts par nenotikušu reisu, neatkarīgi no iemesliem, un uh, par to pienāks kompensācija. Mēs taču neatvainamies par to, ka mēs eh, piedāvājam drošas pakalpojumus. Mēs nekad neko ne, ne, nevienam nepārmetam, ja drošības dēļ aviolīnija ir spiesta mainīt reisa maršrutu. Nu, šeit vajadzētu neatkarīgu izvērtējumu. Parat mm, uh, eh, nepieņemt mūsu uh, viedokli par baltu patiesību. Paldies, Maknamāras kungs. Un Tālāk Džons Hanlons, ģenerālsekretārs no Elfas. Paldies priekšsēdētāji arī. Mums ir prieks eh, padalīties eh, viedokļos par zemcenas aviolīnijām. Piekrītu arī iepriekšējo eh, kolēģu teiktajam. Mēs cenšamies koordinēt savu rīcību un nostāju. Mums ir Mēs atbalstām regulas pārskatīšanu, jo tas ļaus tiešām nostiprināt adekvātas tiesības pasažieriem, ņemot vērā neseno pieredzi un neuzliekot eh, tādu nesaprātīgu finanšu slogu pārvadātājiem. Eh, viena lieta ir jauna, un trīs lietas var būt eh, netik jaunas, tās jau ir izklāstīts kopējā nostājā. Mēs uzskatām, ka finanšu kompensāciju ieviešanu par noteiktām avio kompāniju eh, realizēto negodīgo praksi savās interesēs. Eh, ar to viss ir kārtībā. Un tas jau regulā eh, ir paredzēts, kā piemēram pār, mm, tātad, pārmērīga vietu skaita vai pārmērīga biļešu skaita rezervācija uz lidojumu Taču reizēm ir tā, ka pasažierim paredzētās kompensācijas eh, var būt pārmērīgas priekš avio kompānijas, un tam vajadzētu būt taisnīgākam. To vajadzētu saskaņot ar citiem transporta veidiem un saskaņot ar to, ko pasažieris ir samaksājis. Piemēram, 59 eiro mūsu pasažieri samaksāja, lai lidotu no Milānas parastā biznesa klases aviolīnijā viņam tas izmaksātu 140, 1447 un viņam būtu jāizmaksāsie 144, 1447 tūkstoši, un uh, tas, uh, tātad šeit vajadzētu noteikt kaut kādas robežas, lai viņam izmaksā, teiksim, 100 līdz 250 eiro. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums neiet pietiekoši tālu, uh, Un mēs uzskatām, ka mums patiešām ir nepieciešams vairāk iespēju mm, mācīties no šī te gadījuma pretē un radīt eh, pozitīvus stimulus. Pretējā, pretējā gadījumā mm, mēs nerealizēsim vairs šo te programmu, un tā, tas vairs nebūs pasiežieru interesēs, un viņiem vairs nebūs cita alternatīva, kā nokļūt savā galamērķī. Eh, maršruta maiņa. Šeit šis 24 stundu noteikums. Mēs vēlētos, lai uh, šeit lēmumi tiktu pieņemti gan pasažieru, gan drošības, gan aviolīnijas interesēs. Uh, Komisija ir centusies kaut kādā veidā kontrolēt eh, tās izmaksas, kādas eh, ir saistītas ar lidojumu maršruta maiņu vai. Taču nevajadzētu šīm te izmaksām pārsniegt oriģinālās eh, lidojumu cenas izmaksas vairāk kā divas reizes. Šīta eh, Kālasa kunga vēlme pārskatīt regulu ir apsveicama, un ņemot vērā virkni e, piemēru, kas liecina, ka nozarei tiešām ir mm, nesamērīgi pienākumu uzlikti. Jā, un, protams, mēs atzīstam, ka mēs reizēm arī esam vainīgi, un tur, protams, eh, sodu esam pelnījuši, bet reizēm mums ir pienākums rūpēties par pasažieriem, neskatoties ar to, ka kļūdies, kļūdies ir kāds cits, kas sniedz mums pakalpojums. Un mēs uzskatām, ka šajos eh, gadījumos mēs eh, esam gatavi parūpēties par pasažieriem, taču uh, mums ir jābūt tiesībām pieprasīt no vainojumās puses attiecīgu kompensāciju. Ja viņi uzskatīs, ka tas ir netaisnīgi, tad viņi galu galā var savukārt mēģināt panākt taisnību, kur tas pienākas, bet nevar visu prasīt no aviokompānijas, kas jau tā rūpēs par pasažieriem, un pie tam, ja tas vēl notiek trešās puses vainas dēļ. Uh, Un kā jūs redzat, eh, piemēram, ja prognozes eh, ir kļūdainas vai kas eh, tam līdzīgs, tad, tad jau tas mums rada izmaksas. Un mēs tiešām šajā vērtību ķēdē vēlamies izskaust tos elements, kas rada mums negodīgus izdevumus. Paldies! Tagad čārter pārvadājumi TUI un uh, mainstream tour operators. Bauers kungs, paldies priekšstādātāji par iespēju dot uh, mūsu ieguldījumu. Tātad tu, TUI Travel ir uh, viena no lielākajām uh, brīvdienu organizācijas atvaļinājumu lidojumu uh, organizācijas uzņēmumiem. Mums ir uh, pārsvarā strādājam Eiropā. Mums ir uh, liels ieguldījums Eiropas ekonomikā un mūsu zīmolu izvēlē jūs uh, šeit redzat vienmēr parādās smaids un jums noteikti daži no šiem zīmoliem vismaz ir pazīstami. Mūsu uzņēmēja darbība ir vērsta uz to, ka mēs vedam Eiropiešus no augstās Eiropas uz Dienvidu Eiropu un vēl tālāk. Mēs esam vertikāli integrēti, mums pieder mūsu avio kompānija, bet mēs esam arī uh, turismu operātori tai pašā laikā. Mēs organizējam brīvdienu atvaļinājumu braucienus un sadarbojamies arī ar citām ceļojuma aģentūrām. Runājot par uh, kompensāciju par uh, lidojumu kavēšanos. Tas uh, neskar visas uh, aviokompānijas vienlīdz lielā mērā. Uh, jāatzīst, ka sevišķi smagi tas ietekmē čārter pārvadājums. Mēs uh, esam veikuši neatkarīgu pētījumu par to, kā dažādas avio kompānijas uh, izjūd šādu lidojumu kavēšanās uh, ietekmi. Un šeit jūs lēdzāt milzīgas atšķirības čārter nozari. Uh, skar eh, tas trīs, četreiz vairāk nekā citas eh, aviopārvadātājus. Kādēļ tāda ir eh, šī situācija? Iemesli ir divi. Čarter pārvadājumos biežāk notiek kavēšanās, jo čarter pārvadātāji lidojumus neanulē, jo viņiem ir pienākums pret uh, pasažieriem saskaņā ar uh, ceļojumu paketi. Viņi uh, lido dažkārt tikai reizi nedēļā, un šeit ir milzīga slodze. Ja ir kādas kļūmes, tad nav iespējams lidojumu anulēt, jo pasažieriem nav iespējas lidot pa citu maršrutu. Tas nozīmē, ka jebkāda darbības traucējumi izpaužas nevis kā vienkārša lidojuma anulēšana, bet gan sērija veida uh, ilga kavēšanās. Tāpat čārter pārvadātājiem ir mazāka noturība savās darbības programmās. Uh, viņi izmanto mazākas uh, lidostas, kur ir mazāki apkalpes un uztu, apkalpošanas un uzturēšanās uh, pakalpojumi. Un ir arī mazāk iespējams žonglēt ar pašu resursiem, lai uh, atgūtu zaudēto laiku. Tā pašā laikā pak, pakotnes ceļojumu patērēt klienti ir labāk aizsargāti saskaņā ar direktīvu. Tāpat turisma operatoriem ir uh, Uh, kurortu infrastruktūra, kur uh, varētu sniegt atbalstu pasažieriem, ir iespējams saulaicīgi sniegt informāciju. Pasažieri paliek uh, viesnīcā, gaidot savu lidojumu. Un kādi varētu būt risinājumi? Divas, divi varianti. Vai nu izņemt šos pasažierus no uh, direktīvas 261 aptvēruma vai arī rež, eh, aizsardzības sistēmu pieskaņot eh, šīs um, darbības jomas specifikai. Es šeit eh, varu minēt īpašas iezīmes, tad, tad mēs lidojam no reģionālām mazākām lidostām, mēs atbalstam uh, vietējo turismu, uh, šīs iezīmes varētu negatīvi ietekmēt nesamērīgs aizsardzības, pasažieru aizsardzības režīms. Ja mēs runājam par saprātīgu kompensāciju, šeit jūs redzat vidējo uh, ceļojuma uh, izmaksu. As, tātad šeit jūs redzat, ka kompensācija var sasniegt 46% vien, vien, kavējoties vienā virzienā. Ja kavēšanās notiek abos virzienos, tad kompensācija patiesībā uh, var pat sasniegt kopējo pakotnes izmaksu. Šīs um, uh, robežšķirtnes kompensācijas uh, piešķiršanai 5, 9, 12 stundas ir saprātīgas, bet uh, Uh, ir arī attiecīgas kompensācijas likmes jāpieskaņo šiem laika punktiem. Paldies! Tagad uzklausīsim patērētāju viedokli. Mums ir divi runātāji. Vispirms Jolanta Grēzla no Eiropas patērētāju centra. Viņa ir Zviedrijas biroja direktore. Paldies! Vēlos pateikties transporta komitejai par iespēju jūs informēt par patērētāju viedokli. Es īsumā pastāstīšu par Eiropas patērētāju centra nostāju. Mums ir 29 dalību valstis, tātad Eiropas Savienības dalību valsts un Norvēģija un Islanda vēl Mēs vēlamies stiprināt patērētāju uzticību pārrobežu darījumiem. Mēs sniedzam informāciju un konsultācijas par patērētāju tiesībām Eiropas Savienībā un arī nogriezi, nodrošinām griezenisko saikni ar Eiropas komisiju, sniedzam atbil, atbalstu ārpus tiesas noregulējumos, kas saistīts ar pārobežu strīdiem Mēs tāpat publicējam arī ziņojumus, pārskatus un sniedzam konsultācijas. Mums ir uh, bijuši 2012. gadā 72 tūkstoši kontaktu un 32 no tiem bija sūd, 22 tūkstoši bija sūdzības un 32% eh, sūdzību bija par transportu un par pasažiertiesībām, tās bija 21% gadījumu. Eh, mums ir īpaša eh, schēma, kā mēs izskatām pa, eh, saņemtās sūdzības. Mēs cenšamies eh, sazināties ar eh, avio pārvadātājiem un, ja tas izdodas, daudzkārt izdodas sūdzību atrisināt tādā veidā, bet ja nē, tad mēs tālāk nododam šīs sūdzības patērētāju tiesības sadarbības tīklam. Un mēs sadarbojamies Zviedrijā ar Nacionālo patarētāju tiesību aģentūru. Mūsu eh, viedoklis par regulas pārskatīšanu. Ir eh, grūtības eh, saskaroties ar pasažieru tiesību sūdzību izskatīšanu, ja ir dažāda uh, likuma interpretācija. Tāpat problēma ir maršruta maiņa un kompensācija par anulētiem lidojumiem. Tāpat uh, problēma ir informācijas nesniegšana vai maldinoša informācija pasažieriem. Tāpat problēmas arī ar Uh, gadījumiem, kad uh, aviolīnijas uh, bankrotē. Tāpat lidojumu kavēšanās un šīs, šis slavenā stores lieta, stores lieta, kas jums noteikti ir zinām. Mūsu organizācija apsveic priekšlikumu par regulas grozīšanu mēs domājam, ka eh, šajā regulā nav paredzēts tādi paši noteikumi kā Monreāls konvencijā 45. pantā, kad uh, prasības var izvirzīt visām pusēm. Uh, mēs uzskatām arī, ka lidojumu pārcelšanu uz priekšu var uh, Uh, jāiekļauj šajā jaunajā uh, regulā, jo arī tā var radīt problēmas patērētājiem. Tāpat ir arī jādomā par individuālām, uh, individuālas vienošanas panākšanu, par termiņu noteikšanu, sūdzību iesniegšanai. E, Protams, mēs uzskatām, ka e, ir labi, ja ārkārtas apstākļi ir definēti pirmajā regulas pielikumā, bet mēs uzskatām, ka šī definīcija tomēr ir pārāk vispārīga un konkrēti nedefinē, kas ir šādi ārkārtas apstākļi. Un man, mūsuprāt, viss ir katrā gadījumā jāizvērtē atsevišķi um, runājot par kompensācijas piešķiršanu par kavēšanos, mēs uzskatām, ka trīs stundas ir jāsaglabā, tas ir saprātīgs termiņš, tāpat pārskatīšana uh, būtu jābalsta arī uz stores, stores gadījumu un tiesas lēmumu šajā jautājumā. Vēl būtu jāapspriež tādi aspekti, ka jā, jāprecizē, ka avio pārvadātājs nevar aprobežoties maršrutmaiņā tikai ar saviem pārvadājumiem. Un mūsu prāt, izmantotais formulējums salīdzinoši transporta nosacījumi ir pārāk um, neskaidrs. Uh, ierosināt Tais um, anulēšanas termiņš ir jāsaskaņo ar lidojuma ilgumu, lai mazinātu nērtības pasažieriem. Ir <coughs> jāprecizē arī tāda uh, ja pasažieri spērk savienotos pā, eh, lidojumus, tad ir jāprecizē, kāda ir, eh, kāda ir nosacījuma katrā no šiem gadījumiem. Tāpat eh, būtu jāizvērtē iespēja noteikt, ka nakts sākas desmitos vakarā, nevis pusnaktī, domājot par viesnīcu izmantošanu Tāpat uh, būtu uh, ārkārtas uh, situācija plānošanā jāņem vērā mazās lidostas, jo citādi Zviedrijā ir tikai Stokholma un Gēteborga, citas lidostas neatbilst šiem izvirzītajiem kritērijiem. Tāpat mēs domājam, ka runājot par uh, Eh, kompensācijas izmaksas veidu būtu jādod eh, pasažieriem iespēja izvēlēties, kādā veidā šo kompensāciju saņemt vai nu čeku veidā vai eh, certifikātu veidā vai kā citādi. Tāpat regulai nevajadzētu pieļaut avio kompānijām izvairīties no pienākumu pildīšanas, slēdzot brīvprātīgus vienošanos ar pasažieriem, jo tādā gadījumā tas varētu novājināt pasažieru tiesību aizsardzības standartus. Devītais pāns, ceturtais punkts. Ierobež, paredzētais ierobežojums uz trim naktīm ir saprātīgs un būtu uh, summa jāpieskaņo viesnīcu piemērotajām cenām, kas varbūt atšķirīgas dažādās valstīs. 11. pānta trešais punkts personām ar ierobežotu mobilitāti vai citiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu par tām jāpaziņo 48 stundas iepriekš Mēs uz, uzskatām, ka saskaņā regulu 107.2006, ja pasažieris arī nav paziņojis par savām īpašām vajadzībām 40 stundas iepriekš, tad tomēr ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu atbilstošus lidojumu nosacījumus. Uh, tāpat būtu nepieciešams definēt, ka, ko nozīmē cilvēks ar invid, indiv, invaliditāti vai ierobežot kustības spēju. 14. panta 3. punktā pienākums informēt cilvēkus alternatīvā veidā būtu attiecināms uz visiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un informācijai būtu jābūt pieejamai visiem pasažieriem. Uh, lidostas operatoram būtu e, jānosaka pienākums sniegt informāciju, ja tiek atteikts uh, pasažierim uh, liek, liekts iekāpt uh, lidmašīnā. Tāpat būtu arī šī pasažieriem būtu jādod iespēja ne tikai sūdzēties avio pārvadātājam, bet arī, kā to parāda 45. pāns uh, Monreāls konvencijā, visām citām iesaistītajām pusēm. Daudzi pārvadātāji dažkārt arī atz, eh, informē pasažierus par to, kādus pārvadājumus veic citi pārvadātāji, bet pasažieriem šajos gadījumos ir grūti aizsargāt savas tiesības tālāk. Eh, pantā 16.2 paredzētie trīs mēneši uh, Uh, sūdzības iesniegšanai tomēr var būt gadījumi, kad pasažieri nav, nevar iesniegt sūdzību trīs mēnešu laikā, un tādēļ ir jāparedz iespējas iesniegt sūdzības laika ierobežojumiem, un tikai tad, kad pasažieri ir saņēmuši nepieciešamo informāciju par savām tiesībām. Tāpat bez maksas ir jāparādz uh, Eh, iespēju iesniegt sūdzības pasažieriem un tāpat ir jāsaskaņo eh, viss šis process ar kavēšanās radītajām sekām. Pasažieriem ir jāspēj droši ceļot, apzinoties, ka viņu tiesības tiek respektētas un ka noteikumi attiecās uz visiem avio pārvadātājiem. Uh, Priekšstādātājs lūdza uh, beigt uh, uzstāšanos, jo laiks ir ievērojami pārsniegts. Tālāk patērētāju organizāciju vārdā uh, direktora vietnieks no BEUK uh, Urzula Paskāla. Paldies, paldies šai komitejai par to, ka uzaicinājāt arī BEUK uz šo uh, ļoti svarīgo notikumu. Like by, uh, es gribu paskaidrot, ka mēs esam jumta organizācija un ka pašlaik mums ir 41, vien, apveram 41 patērētāju organizāciju kā mūsu biedrus. Uh, Un e, tā kā mēs šeit runājam par uh, avio kompānijām, tad es gribu teikt, mums šeit ir ļoti vienprātīga pozīcija attiecībā uz uh, avio pasažiera tiesībām. Tā kā esmu pēdējā runātāja, pirms uh, sāku izskatīt atsevišķus regulas elementus, es vēlētos paskaidrot Kādēļ mūsuprāt ir vajadzīga šī pārskatīšana? Ļoti bieži jau izskanēs no patērētāja puses, un arī mana kolēģi, kolēģi no ECC tikko to paskaidroja, gaisa eh, pārvadājumu pakalpojumu eh, jomā arvien vairāk pieaug sūdzību skaits, ir problēmas ar to, kā tiek interpretēti un realizēti eh, spēkā esošie noteikumi un normas. Uh, un virkne aviokompāniju eh, liedzas sniegt pasažieriem tās kompensācijas un eh, aprūpi, kas tiem pienākas. Un eh, sūdzību skaits ir pieaudzis par 96% pēdējo piecu gadu laikā un ir ievērojami cipari arī pie mums, apvienotajā karalistē redzami, kas liecina par to, ka 44 procenti pasažieru, kas ir pieredzējuši de, eh, tātad kavēšanu, reisu aizkavēšanos, nav saņēmuši nekādas kompensācijas. Un eh, mūsu Dānijas eh, kolēģi apliecina, ka ļoti neliels skaits pasažieru ir saņēmuši kompensācijas. Vācijas kolēģi veica pētījumu un secināja, ka katra ceturtā violīnija sniedz kavēšanās gadījumā pasažieram sniedz to, kas tiek pieprasīts kas ir svarīgi pasažieriem, proti fakts, ka viņi var būt pārliecināti, ka avio kompānija respektēs vienošanās un ka viņi panāk, e, nonāks e, galā punktā laikā. Un, ja ir, e, piemēram, kādi traucējumi vai kavēšanās, tad viņiem ir jābūt pārliecībā par to, ka par viņiem parūpēsies. Diemžēl jāsaka, tas ne to, tas nav tas, ko mēs varam secināt Mm, un tas, ko nodrošinās šis, te, šī te pārskatītā versija. Izskatās, ka šis eh, pārskats tikai samazinās eh, to tiesību apjomu, eh, kas pašlaik ir noteikts saskaņā ar regulu un ar tiesas nolēmumiem. Šeit aviokompāniju ir paredzēts samazināt aviokompāniju pienākums un ietekmes izvērtējums šķiet pieņem, ka mazāks pienākumu sloks būs stimuls uh, normu ievērošanai. Nu, mūsuprāt, tas ir pilnīgi uh, aplam. Kādas tad ir pamatiesības, kas ir apdraudētas? Piemēram, tiesības uz kompensāciju. Mēs jau dzirdējām, ka tagad ir tiesības uz kompensāciju gariem reisu aizkavējumiem, un 5 stundas, 9 stundas, 12 stundas. Un tas eh, vairs nav uh, saskaņā ar Eiropas kopienu tiesas eh, Sturgeon lietas nolēmumu par 3 stundu aizkavēšanos. Un uh, faktiski attiecināšana pret jebkuru kavēšanos ir vienkāršāk saprotama gan aviokompānijām, gan pasažieriem. Komisijas argumentācija par to, uh, kā trīs stundu um, termiņu ievērošana novedīs pie reisa atcelšanas, tas neiztur kritiku, jo faktiski, ja šī kavēšanās ir tā, faktiski jau ir, uh, tas jau ir nenoticis reiz. Tālāk tiesības uz uh, palīdzību ārkārtas apstākļos. Pašreizējo tiesību samazināšana uz trijām uh, naktīm un 100 eiro par nakti uh, tas eh, nostādīs pasažierus grūtā pozīcijā, tā ir neatbilstoša kompensācija ar kārtas apstākļos, eh, un tā tas ir teikts arī ietekmes izvērtējumā, un arī Eiropas tiesas nolēmumi šeit netiek respektēti. Mēs uzskatām, ka patērētājiem tiešām būs ļoti grūti atrast viesnīcu eh, par 100 eiro naktī, uh, par nakti, viņi ir kaut kādā svešā valstī, viņi, viņiem jātiek galā ar valodu, ko viņi nerunā, un viņi ir situācijā, kur vispār nezin vietējās cenas, un viņiem būs jāpieņem jebkas, ko viņiem piedāvās, un tas varētu novest pie tā, ka patērētāji un pasažieri atrodas grūtā situācijā. Tā kā mēs vēl aicinām pārskatīt ārkārtas apstākļu uh, nosacījumus. Uh, Tālāk, eh, tas, ka ir iekļauta maršruta maiņa, tas ir ļoti pozitīvi. Bet 12 pirms eh, cilvēkam tiek piedāvāts šis maršruts ar citām avio kompānijām, tas ir pārāk ilgs laiks. Tātad šeit eh, maršruta pārplānošana būtu jāveic daudz, tātad visīsākā iespējamā laikā. Tātad tas ir patērētāja interesēs, jo patērētājs gal galā vēlas nokļūt galpunktā pēc iespējas ātrāk. Tālāk neierašanās politika. To minēja Ata pārstāvis, un te es nevaru piekrist. Jo es gribu iebilst pret to, tā, ka tas ir pasažieri, ka, ka pasažieris šī gadījumā ir pārkāpis savas pienākumus. Mums ir jau tiesas precedenti šajā lietā, kurā ir teikts, ka tas ir pilnīgi neatbilstoši ka šī praksa ir netaisnīga un šis koncepts ir netaisnīgs un to nevar uh, paturēt kā daļu no līgumas ar patērētāju un aviokompāniju. Uh, risinājums tiek piedāvāts, bet mūsuprāt tas nav labs. Uh, tātad uh, pasažiera neierašanās principa piemērošanu pilnībā būtu jāizslēdz tālāk ar kārtas apstākļi. Uh, Jā, šie ir ļoti sarežģīti punkti, mēs piekrītam, ka šeit ir vajadzīga lielāka skaidrība, un mēs augstu vērtējam komisijas mēģinājumu, eh, tātad centienus to darīt, bet jaunais priekšlikums radīs jaunas problēmas, jo virkni termini nav skaidri, šai, kas ir tehniska problēma, kādos apstākļos, kā arī saraksts, kas tad ir ārkārtas apstākļi. Šis te saraksts ir pārmērīgi garš Šeit vēl ir eh, nepieciešams to pārdomāt. Arī definīcijā kaut kā trūkst. Pašreizajā regulā ir teikts, ka apkalpes ir uh, veikušas visu iespējamo, lai uh, novērstu kavēšanos. Ir jā, arī virkni pozitīvu izmaiņu, būtu labi, ja tie tiktu paturēti, tagad tā tad savienojušo lidojumu kavēšana, uh, Eh, savienojums ar citiem transporta veidiem, eh, pareizrakstības kļūdas eh, uzvārdā jāspēj labot bez maksas un efektīvāka normu ievērošanas panākšana arī ir ārkārtīgi svarīga. Trīs mēnešu sūdzības iesniegšanai nav pietiekošs laiks, tas ir jāpagarina. Citādi pastāv risks, ka šo ierobežojumu var uh, savās interesēs izmantot otra puse. Vēlētos minēt uh, divas lietas. Tātad uh, eh, no-show politika faktiski ir uh, nu, tikai tāda tā aizberga virsotne. Mēs esam iesūdzējuši tiesās avio kompānijas par šādiem, negu, par šādiem negodīgiem nosacījumiem, kas tiek iekļauts atstarpējos līgumos, un daudzas dalībvalstīs jau ir bijušas šādas tiesu lietas, kas ir skatītas, un tā tad ir tā saucamais melnais saraksts ar šādiem negodīgiem savstarpējā kontrakta noteikumiem. Tālāk maksāt nespēja avio kompānijām. Arī šeit mēs neesam pārliecināti, ka komisijas paziņojums eh, attiecībā uz brīvprātīgiem pasākumiem eh, šādos eh, gadījumos nav pietiekams. Mēs aicinām, lai bankrota gadījumā tiktu pildīti noteikti nosacījumi mm, un saistības pret pasažieriem, lai nogādātos galpunktā. Uh, Un noslēgumā e, tiesu nolēmumi diemžēl nav tikuši ņemti vērā, un tas ir neparasti, ka mūsu likums e, faktiski neievēro tiesas nolēmumus, tiek piedāvāts vēl vājināt pasažieru tiesības, un mēs aicinām parlamentu uzlabot šo tiesību aktu saskaņā ar jūsu iepriekšējo nostāju. Thank you. I now go to the Paldies. Eh, tālāk došu vārdu uh, deputātiem, vispirms ēnu referentiem. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Bez ēnu referentiem Beņenkungs. Stanilovs kundze. Tātad bez četriem ēnu referentiem vēl divi šie runātāji, ko es minēju. Un Bernauds kundze lūdzu četras minūtes. Oui, euh, merci, monsieur. Paldies, priekšstādātāji kungs mūsu, mēs izskatām ļoti svarīgu un tai pašā delikātu regulas pārskatīšanu ekonomiskās krīzes kontekstā. Es sociālistu un demokrātu grupā esmu atbildīgi par šo jautājumu, strādāju pie patērētāja tiesība aizsardzības iekšējā tirgu ko, transporta komitejā. Es uzskatu, ka mums ir jāuzlabo pasažieru tiesību aizsardzība, bet te pašā laikā jāņem vērā reālā situācija un grūtības, ar ko saskaras gaisa pārvadātāji. Uh, avio kompānijām un lidostām ir jāspēj uh, Uh, veiksmīgi sadzīvot un sadarboties, lai sniegtu labāku informāciju pasažieriem un nodrošinātu pasažieru tiesību aizsardzību, tai pašā laikā neradot ekonomiskā jomā nepārvaramas grūtības. Uz to mēs uzstājam kā uh, ēnu referenti. Esam dzirdējuši dažādu pušu interešu pārstāvjus, kuri runāja vienu un pēc tam pretējo. Mēs dzirdējām gan avio pārvadātāju pārstāvjus, gan lidostu pārstāvjus, bet pasažieri nav pietiekami informēti. Mēs uzskatām, ka tiešām ir nepieciešams ārkārtas rīcības plāns um, ārkārtas situācijās lielajās lidostās. Uh, bet eh, lidostas ir pamatoti uztraukušās par to, lai avio kompānijas neatkratītos no savām vajadzībām, eh, pienākumiem, piemēram, nenodrošinot kontaktpersonu klātbūtni, lai tur operatori no vienas puses eh, um, neanulētu at Uh, atpakaļ lidojumu, ja neierodas pasažieris uz turp lidojumu, kā tas diemžēl notiek. Un es tagad uh, gribu arī norādīt, uh, kā to teica pēdējā runātāja, ka mums ir jāsaskaņo termiņi, ja tiek uh, mainīts lidojuma maršruts. Uh, Tātad šis 12 stundu termiņš arī man pašai šķiet kā pasažierei pārāk liela ilgs termiņš. Ja ir ārkārtas apstākļi, es saprotu, šeit nevar sastādīt izsmeļošu sarakstu, bet mums ir nepieciešama uh, reālāka definīcija, jo ārkārtas apstākļi var būt jebkas, bet mums ir jāiet tālāk, jābūt precīzākiem. Par līgumiem arī tas ir ļoti svarīgi. Vairums pasažieru, kas pērk biļetes, un patiesībā tā taču ir avio pārvadātāju uz, uh, atbildība uh, sastādīt šos līgumus tā, kas, ka tie būtu saprotām visiem pasažieriem, lai pasažieri būtu informēti par savām tiesībām sarežģījumu gadījumā. Jā, notiek uh, reisa kavēšanās Tātad, lai pasažieri zinātu, ka, uz ko viņiem ir tiesības. Tālāk, ja bagāž, ar bagāžu rodas uh, sarešķījumi, piemēram, lētās aviolīnijas bieži vien neinformē pasažierus, ka viņi neko lidostā nedrīkst pirkt. Es domāju, ka pirmais runātājs par to runāja. Es ierodos ar rokas somu, kurā viss ir iekšā, un tad es nopērku smaržu vai kādu dāvanu, un tad man to liek ievietot rokas somā, jo pretējā gadījumā man ir jāmaksā papildus, vai man neļauj iekāpt lidmašīnā, un pasažieriem par to būtu jāzina jau iepriekš. Par citiem avio pārdā, pārvadātēm runājot, šeit ir uh, milzīgas atšķirības lētajām aviolīnijām un tā saucamajām normālajām avio kompānijām. Mums vajadzētu varbūt atrast kaut kādu vidusceļu par kompensāciju sniegšanu pasažieriem. Tātad um, es neiedziļināšos vairāk detaļās, bet ir ļoti daudz jautājumu, kas ir izšķiroši svarīgi un kas vēl nav precizēti. Paldies, Savisārs kundze, četras minūtes. Paldies, priekšstādātāji. Tā kā manā rīcībā ir tikai dažas minūtes, es atteikšos no laipnajiem vārdiem un pāriešu uzreiz pie lietas. Man šķiet, ka mm, komisijas priekšlikums uh, to var aplūkot gan tā, gan citādi. Pirmais um, par Eh, kompensācijas izmaksāšana, ja eh, lidojums kavējas eh, vismaz 5 stundas Eiropā, ir jāpatur prātā, ka vairums lidojuma Eiropā nepārsniec 2,5 stundas. Tāpat ir satraucoši, ka gadījumā, ja ir ārkārtas apstākļi vai kādas tehniskas problēmas, mazajiem operatoriem, teiksim, var rasties sarežģījumi ar vienu lidmašīnu no rīta, un tas uh, pēc tam radīs sarežģījumus visiem turpmākiem lidojumiem dienas, gaismā, un, dienas gaitā. Un, Maziem operatoriem tas, tas ir grūti pārvarēt, tāpat ir grūti paredzēt, atrast alternatīvu lidojumu 12 stundu laikā, jo ir mazie, mazās lidostas, kur nav nakts lidojumu. Komisija tāpat ierosina definēt uh, anulāciju. Šo situāciju ir grūti aprakstīt, piemēram, ja pilots konstatē tehniskas problēmas vai kāds pasažieris ir saslimis un nevar, uh, ja, viņi, ja lidmašīna nevar uh, iepriekš uh, nolaisties ātrāk, tad tas var radīt apdraudējumu gan pasažieru uh, dzīvībai, gan, gan drošībai. Protams, uh, šeit ir normas, kas ir ļoti izdevīgas pasažieriem, bet ir nesamērīgas, domājot par avio kompānijām, par uh, viņu tirgus stratēģiju. Lētās aviolīnijas nevienmēr nodrošina turp atpakaļ uh, lidojumus, un tas arī rada sarežģījums pasažieriem. Čarter uh, pārvadājumi. Mums tiešām jāpadomā, vai izslēgt šos čarter uh, pārvadātājus no šīs regulas aptvērumu vai nē. Uh, ir zināmas problēmas arī ar ilgu reisu kavēšanos. Tāpat ir jādefinē, kas ir uh, rokas bagāža, kādu bagāžas apjomu var ņemt uh, lidmašīnas uh, salonā, kādu nē. Tāpat ir jāprecizē mm, beznodokļu tirzniecībā iegādātās preces un tā tālāk par savienotajiem lidojumiem. Mm, manuprāt, ir svarīgi saskaņot uh, atbildību, ka ir jābūt samērībai starp uh, tuvajiem un tālajiem pārvadājumiem. Tāpat ir svarīgi nodrošināt saulēcīgu informāciju pasažieriem, ja reizes kavējas vai ir uh, atcelts, un arī tāpat jāsniedz cita informācija, tā skaitā par bagāžu. Šādai informācijai jābūt pieejamai jau pirms ierašanās lidostā, un pasažieris ir jāinformē par to, ko drīkst ņemt lidmašīnu salonā un ko ne. Es pateicos visiem diskusijas dalībniekiem un būtu ļoti labi, ja mēs kopīgiem spēkiem varētu sagatavot tādu regulas projektu, kas uh, nāktu visiem par labu Lichtenbergers kundze. Es, godīgi sakot, esmu ļoti neapmienāts dzirdot šo diskusiju. Kaut galā šeit eh, nav runa par pasažieru tiesībām, bet par uh, aviosabiedrību tiesībām pret pasažieriem. Un uh, tas nav piemērots veids. Ir komisijas uh, priekšlikums ir ļoti slikts, ja mēs paraugāmies uz aviokompāniju priekšlikumiem. Beigu beigās iznāks milzīga problēma. Es runāju ar advokātiem, kuri saka, 80% no visiem līdz šim iespējamiem uh, sūdzībām kaut kolā pazustu, ja būtu šie jaunie noteikumi. Tas nozīmē, ka pasažieri, pasažieru tiesības netiks īstenotas, un acīm redzot, tiks uzskatīts uh, par transporta uzņēmumu kaut kādiem traucēkļiem, un nevis par kādu, kuram tiks sniegt pakalpojums. Esmu īpaši vīlusies par to, ka, piemēram, uh, par eh, personām ar eh, samazinātu mobilitāti nav patiešām nekādu uzlabojumu, un tur būtu noteikti nepieciešami rīkoties. Pašlaik ir situācijas, ka aviokompānijas prasa, ka, lai viņi iesniedz eh, ārsta zīmes par savu invaliditāti, un tas ir ļoti privāti, iekļūšanas privātajā dzīvē, un tur nedrīkstētu tādas prasības izvirzīt. Un šeit ir jāuzlabo, ceru, ka šī komiteja būs spēja to izdarīt. Par, paž, par savlaicīgu informāciju Pēdējo reizi, kad um, lidojums aizkavējās, es šo informāciju par uh, kavēšanos uh, saņēmu pusstundu pirms izlidošanas uz mobilo telefona. Un uh, es vienkārši stundu ilgāk pavadīju šajā, šajā lidostā. Šī augstākā vara netika, nav pietiekami definēta. Tā ir vienkārši tāda vispārīga atrunāšanās, tieši tāpat kā tehniska kļūme, lai tikai nebūtu jāmaksā kompensācijas vai vēl kaut kas jādara. Atļausiet man eh, personīgi arī pateikt, ka mani ļoti aizkaitināja, ka pasažieri tik turēti aizdomās apzināti pret aviokompānijām izvirzīt kompensāciju prasības, gan izvai noziedzīgi tas ir, ja kāds pastāv savām tiesībām. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds pilnīgi nepieņemams, jo parasti kā pasažieris, kas daudz lido un kuram ir daudz jālido, galu galā vienmēr pasažieris ir atkarīgs no aviokompānijas, viņam nav izvēle. Tie ir būtiskie punkti. Un es jau 15 reizes nemaz neiesniedzu, jo es nemaz neesmu saņēmusi atbildes tā, par tām vēstulēm, kuras esmu rakstījusi un iesniegusi. Es domāju, ka mums patiešām, un uh, tas ir ļoti nopietni, jāuzlabo pasažieru tiesības, nevis tās jāpasliktina. Nu, piecām stundām, nu, trīs stundām uz piecām stundām uh, augstāko varu un pārāk tā nenoteikti definēt, definēt un atstāt tādas palākās zonas, kas ir pret pasažieru tiesībām parasti. Manuprāt, tā ir ļoti problemātiska pieeja, kas šeit tiek izvērsta. Un ka tas ar to pat jau esot par maz, kaut arī tik 80% nespējām konversācijām un procedūrām nebūs, tad man patiešām, es tiešām vairs nesaprotu. Jo kaut galā aviācija nav nekāds pašmērķis, bet tā ir tā ir saistīta ar mobilitāti Eiropā. Es atvainojos, ka es šeit tik ļoti spēcīgi izteicos, jo daži no komentāriem, ko šodien izteica aviācijas pārstāvji, bija jau ļoti tādi izteiksmīgi, piemēram, ja tiesnesis tiešām jāveic ekonomisks apsvērums. Tas nozīmē, ka pasažieriem varbūt vēl vajadzēs iesniegt savu algas eh, pārskatu, pirms viņš vispār saņems kādu kompensāciju. Un, eh, ja būs kaut kāda minimālā summa, eh, ja viņš nebūs iemaksāts, viņš vispār neko nedabūs. Tas viss ir ļoti problemātiski. Un es aicinātu jūs, un tas ir pēdējais teikums, ko es pateikšu, ja jūs Gau galā jūs esat Eiropā izveidojuši monopolistu struktūru. Ja jūs tomēr vēlaties tā visu centrā saskatīt pasažieri, tad šajā jomā noteikti jums jāmaina sava attieksme. Es atvainojos, ka es eh, nevarēšu palikt uz atbildēm, eh, atbilžu. Man ir vēl paralēla komiteja, eh, kur man jāpārstāv, jāpārstāv par dokumentu. Paldies. Mrs. Foster, four minutes, please. Fosters kundze, četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, mēs varam padoties un doties mājās, jo gal galā mēs visi šur lidojam un vēlamies turpināt lidot un vēlamies, lai kāds turpanos darboties reģionālās lidostās. Esmu strādājuši šajā industrijā gandrīz visu savu dzīvi, un, protams, ka ir tādi laiki, kad pret cilvēkiem neatiesas, at, neatiesas atbild, neizturs atbilstoši, un tā nedrīkst bet vairums strādā tur tādēļ, ka vēlas labu projektu un labu klientu apkalpošanu. Ko mēs šeit dzirdam, kā mēs tiekam galā ar situācijām, kuras ir ārpus normālas. Kā mēs nodrošinām to, lai pasažieru un patērētāji, vai mēs dodamies eh, iepirkties, vai mēs pērkam autobusa biļeti, lai mēs noslēdzam līgumu un lai tā uh, rezultātā dabūnam labu darījumu. Par to jau te arī runa. Uh, Un šeit ir, protams, saistības no abām pusēm, lai nodrošinātu e, to, ka e, abas puses ir pietikušas līgumam. Protams, es atpazīstu dažas lietas un es saprotu, ka informācija ir jābūt caurskatāmai, e, pakalpojumiem uz zemes ir jābūt tādām, kas pārzina jūsu produktu, jūs, jums ir jāzina, eh, ko nozīmē eh, situācija, ja ir kavēšanās, un es domāju, ka zināmā mērā tas arī sasniegs. Kad Girtskundze uzstājās, es gandrīz pēc piecām minūtēm pazaudēju, ko eh, vis, visā tajā, ko viņa ļoti ātri runāja, jo es sāku domāt, kā tad mēs visi te ceļosim drīz, kā tad mēs pār to kanālu mm, ar divriten brauksim vai. Uh, Un reizēm ir tā, ka mēs varam no, nonākt pie situācijas, kad mums nebūs citas izvēles, jo reģionālās lidostas ir ļoti svarīgas, ne tikai centrālās lidostas ir svarīgas. Tāpēc, protams, nevar veidot kaut kādu tādu nostāju, ka mēs visus sodīs, sasodīsim tik tālu, ka vispār praktiski izstumsim no biznesa. Mums bija ļoti laba ēna referenta tikšanās, un komisija nāca klājā ar virkni labiem piedāvājumiem. Un mēs esam noskaidrojuši atsevišķas lietas. Protams, ka es ņēmusi vērā teikto pārvadātāju pusi lūkšos piemērus. Ja mēs paskatāmies e, šo te e, starp e, līniju savienojums, Mēs eh, redzam, cik sarežģīti tas ir eh, dzelzceļu satiksmē, ka, piemēram, dabūt nepārtrauktu biļeti no punkta A līdz punktu B dzelzceļā ļoti sarežģīti. Avio eh, satiksmē tas ir panāks, es nevēlētos, lai mēs atkāpjamies. Tātad, lūk, šis te maršrutu savienojums ir ļoti svarīgi. Un ietekmējošās sekas nav vai viļņa efekts nav ņemts vērā jo apstākļi var būt ļoti sarežģīti un tie ir jāņem uh, vērā. Čārter uh, reisu tirgus ir pilnīgi cita lieta. Viņi vienkārši neatceļ reisu reizēm, viņi dodas uz visai dīvainām vietām un, protams, viņiem ir jānodrošina tas, ka pasažieri tur beig beigās nonāk un tāpēc eh, regula 261 plus vēl pakotnes ceļojuma Uh, apdrošināšanas normas, un ja tas viss darbojas kopā, nu tas uh, nav pareizi. Tālāk lidmašīnas, kas lidinās apkārt ar tukšām vietām, nu mēs visi esam redzējuši, ka tas notiek. Un arī šī te uzvārda maiņa bez, bez piemaksas, jo ja es pērku, piemēram, kaut kādu biļeti, kas ir biļeti turpat pakaļ, tad tas ir tas, ko es esmu nopirkus un nevis kaut kas cits. Visumā, es domāju, šie uh, minētie piemēram punkti bija ļoti interesanti. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem saskarā ar to, kā tas turpināsies. Jo, ja jūs nevēlaties uh, taisīt biznesu, tad jums vienkārši nav uh, tur jāatrodas. Bet es domāju, ka ar referentu mums e, būs vēl jātiekas, jātieks ar komisiju, lai nodrošinātu to, ka uh, patērētājiem ir izvēle, lai cilvēkiem ir darba vietas. Un, ja, lai mēs reiz par reizēju šajien varētu tomēr vēl ierasties ar lidmašīnu. Bēnienkungs. Paldies. Daži punkti. Jā, nu, varētu teikt, ka patiesībā ir diezgan labs līdzsvars panāks ar pasažieru un uh, pakalpojumu piedāvātāju uh, tiesībām. Tā tagad visi, visas prasības uh, un visi jaunpanāktie sasniegumi, uh, lidojumu pilna, lidmašīnas rezervēšana visām maršrutām tā tālāk, tas viss ir svarīgi un nevajadzētu apdraudēt. Eh, es saprotu, ka eh, lētajām aviolīnijām, protams, ir eh, ierobežojums rokas bagāžu, bet tiem ir jābūt racionālām prasībām un saprotamām. Uz šo brīdi tie, kas ceļo tā teikt viegli, Jo uh, dāma, kura ceļo, piemēram, ar, ar rokas bagāžu, viņai ir liekts pat roksomiņu turēt, jo ir šis te nosacījums, ka tai drīkst, viņai būs drīkst tikai viena bagāžas eh, vienība. Uh, tālāk uh, daudzmodāla transporta maršruta izvēle, uh, mainot maršrutu. Nu, kāpēc gan ne? Galu galā mēs. Uh, vēlamies, lai būtu iespējams rezervēt ceļojumu, nopērkot uh, lidmašīnas biļeti, piemēram, un pēc tam pārsēsties uz vilcienu, uh, piemēram, aizlidot līdz Šārda de Gaulle lidostai uh, uh, Pārīzē, un pēc tam uh, ar vilcienu var braukt tālāk uz uh, Strasbūru, un ja es nevaru kavēšanās dēļ dabūt kompensāciju, nu tad uh, būšu ļoti dusmīgs. Nu, piecas stundas, manuprāt, ir par traku. Uh, cilvēks, kas lido uz sanāksmi uz vienas stundas eh, lidojumā, un ja jums ir piecu stundu uh, reisa aizkavēšanās, tad vispār šim ceļojumam pazūd jēga. Tehniskās problēmas, es domāju, tam ir jābūt ļoti specifiskām, jo aizbildināties ar tehniskām problēmām, nu, tas arī nekam nedara. Tālāk, uh, pārmērīga vietu skaita rezervācija. Nu, iedomājieties, ģimene lido un, un tad, piemēram, vienam eh, no ģimenes pietrūkst vietas. Nu, tad eh, tas jau skar visu ģimeni. Nu, un tagad lūdzu pusdivām minūtēm Sanilaus kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Jā, nu šie tiešām bija ļoti interesanta stunda. Daudz, kas jau arī ir pateikts. Vēl tikai dažas piezīmes. Manuprāt, mums vajadzētu rūpīgi domāt par ārkārtas as, apstākļu aspektu, par vienas bagāžas vienības normu, informāciju, kas tiek sniegta pasažieriem ir ļoti svarīgi sniegt šo informāciju pirms pasažieris ierodas lidostā. Jo tās uh, eh, informācijas trūkums var ļoti grūtā situācijā nostādīt daudz pasažierus, īpaši ģimenes ar maziem bērniem. Esmu diezgan vīlusies, tāpēc, ka neesam pavirzījušies uz priekšu uh, jautājumos par problēmām, ko rāda uh, Uh, avio sabiedrību bankrots. Nākošais runātājs lūdzu. Ah, jā, Sandere. Paldies priekšsēdē, gribētu atgādināt, uh, ka šajā jautājumā ir iestājusies jauna fāze. Mēs esam mēģinājuši izstrādāt pasažieru tiesības visiem sektoriem. Šis priekšlikums ir nācis īstajā laikā krīze, manuprāt, nevar būt nekāda atrunāšanās, lai spēru soļus atpakaļ. Mums ir jāpaliek pie mūsu mēķiem, mums ir jāņem vērā visi sektori, jāmodernizē, jāņem vērā normas attiecībā uz visiem pasažieriem. Mums ir jāpatur prātā visas iespējas. Un uh, pasažieru tiesībām aviācija ir jāuzlabo, tas ir jāmodernizē, mēs jau nevaram iet šeit atpakaļ. Šis dokuments uh, attiecas uz mums visiem. Mēs paši daudz ceļojam visi ar lidmašīnām mūsu ceļojumos uz Briselu un Strasbūru. Tādēļ mums visiem ir vai nu laba vai slikta pieredze jautājumā, kas notiek ar mūsu tiesībām, jo, ja rodas šādas uh, situācijas, šādas ārkārtas situācijas, bet īstenībā bieži vien tās situācijas, kas jau ir gandrīz vēl kļuvušas par normalitāti. Tas viss ir bieži, bet ir arī dažas aviokompānijas, kas eh, izmanto iespējas tiešām ļaunprātīgi izturēties pret pasažieriem. Tā es to gribētu apzīmēt. Komisijas eh, priekšlikums mēģina dažos punktos rast risinājumu. Arī aviokompānijas atrodas krīzes situācijā, mēs to zinām, bet eh, gadu pirms vēlēšanām uh, un uh, pamatoties uz uh, pasažieru situāciju, tomēr var teikt, ka aviokompānijas ir arī guvušas labumu no lidojumu demokratizācijas. Eiropas pilsoņi izmanto iespēju lidot, mobilitāte pieaug. Un uh, mēs nevaram šeit atkāpties svarīgos punktos, piemēram, kvalitāte. Mums ir nepieciešama attiecīga izglītība personālam un uh, pasažieriem, pret pasažieriem nedrīkst izturēties, uh, neievērot viņu tiesības, un ir svarīgi, kā pie kompānijas uh, eh, īstenot savas pienākumus. Kiekungs, paldies priekšsēdētāji, kungs. Daudz kas jau šeit ir teikts, bet ir viena lieta, kas manī apbēdina par uh, rezerv, pārliecīgas rezervēšanas iespējām. Tātad aviolīnija pārdod uh, vietas, kuru nav. Un, protams, ir speciāli atrunāti gadījumi, ja anulē biļeti, bet uh, avio kompānijām nav tiesības paņemt atpakaļ biļeti, ko tā ir pārdevusi, un tas ir krimināls noziegums. Nevar divreiz pārdot vienu un to pašu lietu, bet uh, šāds pārkāpums netiek sodīts, un es domāju, ka šī problēma ir ļoti svarīga šajā uh, regulā jo saskaņā ar komerctiesībām nevienam komersantam nav tiesību šādi rīkoties. Protams, uh, uh, aviolīnijām ir jādomā par to, kā piepildīt uh, līdmašīnas, bet nu šādi rīkoties nevar, un es domāju, ka ir jānosaka ļoti stingras sankcijas par šādu praksi. Paldies, un tagad es pats vēlos arī uh, teikt dažus vārdus. Kas man šodien kļūst skaidrs? Tas, ka pašreizējā regula eh, ne tikai dažādi tiek interpretēta no dažādu aviosabiedrību puses, bet ir arī skaidrs, ka ir nepieciešama reforma. Dažas ievēro uh, normas, citas nē, nu, citas vispār neliekas nezins par to, ka tāda regula pastāv. Un es domāju, ka tas ir jautājums, eh, kas, ko nedrīkst atstāt novārtā. Ajels centrs kundze jau minēja, ka lidostās pastāv pilnīga nezināšana no uh, zemes pakalpojumu sniedzēja puses, no lidos darbinieku puses, ka vispār pastāv kaut kādas pasažieru tiesības. Nu, varbūt daži ir dzirdējuši manu stāstu par to, ka uh, mani uh, aizsūtīja uz policijas iecirkni Manchesterā par to, ka es vienkārši interesējos par to, kādas ir manas tiesības. Un, un arī ar čārter uh, reisu tirgu ir bijušas diezgan tādas nepatīkamas situācijas, un es domāju, daudziem tā ir gadījies. Kāds interesants punkts, ko es gribētu teikt, tas ir no mana vēlēšana apgabala. Tur ir daudz sūdzību. Vairums no maniem uh, vēlētājiem lido no A punktu uz punktu B. Daudz izmanto tikai čārterējus. Un tomēr sūdzības ir, tā kā es piekrītu Fosters kundzei. Uh, ja eh, saskaņā ar pakotņu ceļojumu direktīvu jūs varat eh, saņemt kompensāciju, tad jums nepienākas otra eh, kompensācija. Bet jautājums ir tas, ka cilvēks nesņem nekādu kompensāciju. Tā kā es domāju, ka jūs ļoti nopietni aplūkosiet šos uh, šo forsmažoru situāciju, un es gaidu, ka no jums nāks eh, papildus informācija. Un cerams, ka komisija pavirzīsies uz priekšu ar šo pārskatīšanu, bet jāsaka, ka komisija nav, gājuši, nav gājusi pietiekami tālu. Tā kā es ar nepacietību gaidu un lielu interesi gaidu uh, tālākās debates. Noslēgumā došu vārdu komisijai un pēc tam referentam. Kolsan kungs, vai ir kas, ko jūs vēlētos bilst šai brīdī? Nē, priekšsēdētā kungs neko negrib teikt. Es domāju, ka tas ir ļoti prātīgi referentam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Bija ļoti interesanti pēcpusdiena ar uh, komentāriem un paskaidrojumiem. Jūs jau izdarījāt pareizos secinājumus. No savas puses, savā ievadā es uh, uzsvēru vairākus punktus, kādēļ es uh, šos punktus jau iepriekš zināju, es īstenībā nezinu, bet es domāju, ka es eh, jau uzsvēru nepieciešamos punktus. Dažiem šķiet, ka tas nav pārāk tālajoši, man arī šķiet, ka dažos punktos tā nav. Es eh, saprotu, ko teica kolēģe Serenova, un es domāju, ka vairākas, vairāk noteikumi ir jāpastiprina arī attiecībos definīcijām par eh, kompetencēm. Un turklāt vēl arī par atbildības jomām. Tur noteikti ir vēl daudz jāparaugās starp lidostām un avionkompānijām. Un arī informācija, kurš ir atbildīgs par kādu informāciju, kurš uh, ir atbildīgs. Un uh, ir arī definīcija par uh, personām ar invaliditāti vai ierobežot mobilitāti. Arī tur vajadzētu būt skaidrākām definīcijām. Daži punkti tika atbalstīti, Arī to es daru, piemēram, par šādiem ārkārtas gadījumu plāniem, kā tas konkrēti izskatīsies, tur arī vajadzētu pie tā pastrādāt. Piekrītu arī vairākiem runātājiem, ka šis piecas stundas ļoti daudzos gadījumos nozīmē pasliktināšanos pasažieru tiesībām. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un es domāju, ka nevar šeit ignorēt uh, tiesas spriedumus. Komisija tos nav ignorējusi, bet tā ir mēģinājusi Eiropas kopienu tiesā sniegt uh, tādu juridisku izvērtēšanu vai prasīt no tās juridisku izvērtēšanu bet neņēma vērā, kaut arī zināja par šo spriedumu, neņem to vērā. Un arī par rokas bagāžu ir jāuzlabo. Kopumā esmu apmierināts ar pēcpusdienas gaitu, es arī priecājos par sadarbību ar ēnu referentiem. Es dzirdēju interesantus punktus arī no IMCO komitejas. Paldies par pasākumu organizēšanu un vadību. You, Paldies! Vēlēt tos vērsties pie ieinteresētājām pusēm, pie mūsu viesiem. Ja jums ir kas teikt, esmu demokrāts, katram ir tiesības atbild ne vairāk kā minūti. Paukskungs, pirmais lidostu vārdā. Es domāju, vēlotos atkārtot to, ko Vernons kundze teica par nepieciešamību, ka ir vajadzīgs plāns ārkārtas situācijām un rast arī eh, to, kādas normas tur darbosies, lai izvairītos eh, no eh, ne, kaut kādas neskaidrības. Un kā lido avio sabiedrībām ir kaut kāds vietējais pārstāvis, kas var parūpēties par pasažieriem problēmu gadījumā. Paldies! Mm Desmētas kundze, ehm, jā, runāja par piecām stundām. Nu, tā tad šie te eh, punkti, eh, iedarbināšanas punkti, kad sāks laika atskaite. Eh, nu, piecas stundas šajā regulā tiek uzskatīta par tādu slieksni, kas tiek uzskatīts par garu aizkavējumu, kad pasažierim uh, iestājas tiesības uz kompensāciju. Es domāju, ka tas ir pasažieru interesēs, lai aviokompānijas censtos drīzāk atrisināt problēmu un lai reiz tomēr notikt, nekā lai viņi vienkārši uh, atteiktu vai atceltu reisu. Maknamāris kungs. Paldies, man nav vairs nekas, ko teikt. Hanlon kungs. Nedaudz varbūt par to, ko es dzirdēju no AJAT, es dzirdēju šo te paskaidrojumu, bet tika tieši jautājums, ko uzdeva Pakals kundze no BUC. Kāpēc finanšu kompensācija piemērošana ir eh, pas, situācijas pasliktināšana? Uh, Uh, atšķirībā no reisa atcelšanas. Kompānijai varbūt nav pietiekoši laika, lai rastu uh, risinājumu, tāpēc, lai samazinātu uh, problēmas un finanšu zaudējumus, protams, ka viņiem ir izdevīgāk atcelt reizi, tā kā tas nav patērētāja interesēs, jo patērētājs vēlas nonākt gala punktā. Bauers kungs vispirms. Patērētājs ir galvenais. Ja mēs pret viņiem neatieksimies atbilstoši, mums viņu nebūs. Un tāpēc mēs cenšamies respektēt viņu tiesības. Un būtu žēl, ja šīs kļūstu par debatēm, kuras raksturo uh, domstarpību risināšana starp nozari vienā pusē un patērētājiem otrā pusē, jo ir daži patērētāji, kas cieš, bet ir arī vesela masa pasažieru, m, mm, kuru uh, eh, intereses nekā nav ievē, ietekmētas un ļoti slikti, ja šis jaunais režīms pēkšņi sāk tās ietekmēt. Un pārāk bieži mēs, uh, mums šķiet, ka <coughs> debatas balstās tikai uz neizpratni par šīm tiesībām uz kompensāciju. Vai ir kāds maksimums vai, vai kompensācija? Nē, tas ir minimālais apmērs, uz ko ir tiesīgs katrs patērētājs. Ja viņš cietis vairāk zaudējums eh, kavēšanās rezultātā, tad viņam ir papildus iespēja pieprasīt kompensāciju vai uh, saskaņā ar Monreāls uh, konvenciju vai pakotnes darījumu. Es vēlētos minēt, saka Gilzas kundze. Tā tad ievērošana un tieslēmumu ievērošana. Visas avio kompānijas, protams, vēlas konkurēt uz vienādiem noteikumiem, un visiem ir jāievēro vien un tie paši spēles noteikumi. Un visbeidzot, Pahls kundze. Vēlētos nedaudz atgriezties pie viena punkta, ko Posters kundze sacīja un kas ir ļoti e, būtisks punkts. Tas, ka saistības ir abām līgumslēdzējām pusēm. Un tas ir tieši tā, jo ļoti bieži aviokompānijas neievēro savus uh, puses līgumu noteikumus, un tā ir nozare, uh, kurai nav jāievēro tādi paši standarti kā citiem pakalpojumu sniedzējiem, jo ir tik daudz tiesu lēmumu par to, ka ļoti daudz līguma normu, kuras izmanto aviokompānijas, ir uh, pilnīgi nepieņemamas un nelikumīgas. Es jau to uh, sacīju, kad runāju par no-show klauzulu, uh, un eh, galu galā pamatnormas ir jāsakārto. Tas ir skaidrākais veids vai taisnākais veids, kā eh, tās īstenot. Jā, mēs esam zaudējuši daudz laika šeit runājot par to un brīnoties par to, ka faktiski katrs likums ir tikai tik labs, eh, cik ir tā laba tā īstenošana. Bet es tiešām vēlētos pateikties jums visiem par to, ka komitejā dalījāties ar saviem viedokļiem. Paldies arī komitejai, lai saņemtu visu šo informāciju un par eh, grafiku. Eh, ziņojumu mēs izskatīsim septembrī, 16. 17. septembrī. Grozījumu ieslēgšanas termiņš būs 3. oktobris. Tālāk uh, izskatīšana 5. novembrī, transporta komitejā balsošana 14. novembrī un plenārsēdē nezinām vēl, bet ceram, ka tas varētu notikt iespējams janvārī 2014. gadā. Tātad uh, ziņojuma projekta izskatīšana būs darba kārtībā 16. un 17. septembrī. Lielas paldies! Paldies referentam un ēnu referentiem. Un tagad es vēlētos lūgt sākt sesiju aizslēgtām durvīm, kur tiks sniegt informācija par trialogiem. Lūdzu visiem, kam nav jāpiedalās, atstāt zāli.